Atsāksim darbu rīt no 10. līdz 13. Nē, saka priekšsādātājs, no 9. līdz 13. Un pēc tam, sākot no 2015. Darba kārtība tiks um, publicēta citā starpā internetā, pašlaik sēdi slēdzam un ar labu nakti visiem!